E, pamatotība nav pārbaudīta un rēķinoties ar to, ka viņš neieņem nekādu amatu, kas nebūtu apvienojams ar parlamenta deputāta amatu. Un saskaņā ar uh, reglamentu trešā pānta trešo un ceturto daļu esam Marka Demesmaker uh, deputātu mandātu pārbaudījušies, eh, sākot ar, februāru, ar 20. februāru, tā ir uzskatāma, eh, arī šī kolēģu mandāts ir uzskatāms par apstiprinātu. Marta Andreasens kundze man ir informējis, ka sākot no 25. februāra viņa vairs nepiederēs Eiropas brīvības un demokrātijas politiskai grupai.